Thank you very much. Dear... Paldies, gadāmie kolēģi. Labrīt! Vincenzo Jovine mūs ir informējis, ka, ka viņš ir pievienojies sociāldemokrāta grupai. Tagad sāksim balsošanu. Pirmām kārtām Vinklera ziņojums, personālais balsojums. Sākam balsot!